var aicinātu to apstiprināt, vai kādam ir komentāri vai iebildumi, tādā gadījumā uzskatām to par apstiprinātu. Tālāk S un D.